Bene, cari colleghi, possiamo iniziare. Eh. Nēmie kolēģi, labrīt, mums ir jāsāk darbs. Un būtībā šodien mūsu galvenais uzdevums ir balsošana. Tātad lūdzu ievietojiet savas balsošanas kartes balsošanas mašīnā gadījumā, ja mums ir vajadzīgs elektroniskais balsojums balsojums. Iestāžu nolīgums par sadarbību budžeta jautājumos. Un mēs varam sākt. Pirmais grozījums par. Pret. Izskatās, ka nevienam nav spēka roku pacelt. Balsojam elektroniski, sākam balsot. po' addormentati. Beh, sì, la relatrice stessa mi sembra allora, avere delle difficoltà. 40, 40 schede inserite. Yeah, ok. 40 kopā ir nobalsojuši šo deputātu. 41. 41 karte, bet 39 balsis. 29 pār 6 pret pieņemts. Kompromiss 1 par pret atturs pieņemts. 15. par pret atturs pieņemts. 4. grozījums par pret atturs pieņemts. Kompromis divi par pret atturs pieņemts. 19. par pret atturs noraidīts, manuprāt. Sestais atsaukts, kompromis trīs par, pat daļām, pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts.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 Un galīgais balsojums elektroniski par visu atzinumu. Sākam balsot. E chiusa la votazione. 40. Beidzam balsot. 40 par, viens pret, neviens nav atturējies. Apsveicu, pieņemts. Un tālāk. Pāriem pie nākamā balsojuma. Il funzionario che segue la, il, il dossier concernente. Mums ir jāpakonsultējas. Sviluppo delle capacità civili e militari, relatore Eiler. Emendamento 5, voti. Civila, eh, militārā sadarbība, civila militārā spēja attīstīšana pār pret, atturs pieņemts.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 Eh, priekšsēdētājs sevi labo. Viņš sacīja 11, bet vajadzēja būt 21. Par. Pret. A. Nepārliecinoši pārbaudam elektroniski 21. Sākam balsot. 44 schede, 43 votanti. Beh, chiudiamo. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 26. par pret grūti saskatīt. Pārbaudām elektroniski 26. sākam balsot. 46 schede, 46 votanti, chiusa la votazione. 24 <clears throat> contro, 22 a favore, respinto. Noraidīts 27. par. Pret. Naturs. Pieņemts. 28 par. Pret. Naturs. Pieņemts. 30. par. Pret. Šķiet, ka noraidīts. 31. par pret āturs noraidīts. 32. par pret āturs noraidīts. 33. par pret āturs pieņemts. 35. par pret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 38 par, nē, nav jābalso par šo kompromisu, 5 par, pret, atturas pieņemts, 47 par, pret, atturas pieņemts, 48 par, pret, atturas pieņemts, sastais kompromiss par, pret, atturas pieņemts Pieņemts. 51. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 54 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 58 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 55 par. Pret atturs pieņemts. Multiskais 5 par pret atturs pieņemts, 59 par pret atturs. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot.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 Priekšsēdētājs atvainojas, ir kļūdījies. 61. bija noraidīts. 62. par. Pret. Aturs. Noraidīts. 64. par. Pret. Aturs. Noraidīts. 65. Padaļām pirmā daļa par. Pret. Aturs noraidīts. Otrā daļa par, pret, atturs, pieņemts. 66. par, pret, atturs, noraidīts. 67. par, divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturs, noraidīts. Otrā daļa par, pret, atturs, pieņemts. Kompromiss 7 par,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 atturs noraidīts. 77 atsaukt, 81 divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts, otrā daļa par, pret, atturs noraidīts. 78 par, pret, nedaudz jāpagaida. Otro daļu 81. mēs nobal, nobalsojam pret, tātad 82. par pret āturs pieņemts. Un tagad 78 par pret āturs noraidīts. 79 par pret āturs pieņemts. Mutiskais seši par pret āturs noraidīts. Astoņdesmit četri par pret āturs noraidīts. Mutiskais viens par pret āturs pieņemts. Mutiskais divi par pret pret, atturas, pieņemts. 89 par, pret, atturas, noraidīts. 93. Priekšsēdotājs atvainojas, bet tā kā mēs 89. mēs noraidījām 87. par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 99 par, pret, atturs pieņemts, 100 par, pret, atturs pieņemts, 101 par, pret, atturs pieņemts, 102 par, pret, atturs pieņemts, 104 par, pret, atturs pieņemts. Tālāk 106 par, pret, atturas pieņemts, noraidīts, atvainojas, 109 par, pret, atturas noraidīts, 111 par, pret, atturas, atturas Es tikko saņēmu informāciju, ka ir pieprasījums pēc personāla balsojuma. Vai tas ir apstiprināts, tas ir pieņemts? Vai vēlties izteikties? Tā tad jūs vēlaties kaut ko teikt, jūs, Brantnes kundze, jūs pieteicāt šo te balsojumu. Non c'è il voto nominale sul 107, voto ordinario, voti favorevoli? Labi, tad parastais balsojums. 107 par, pret, atturas, noraidīts. 111 par. Vēlreiz par, pret, atturas, pieņemts. 110 par, pret, atturas, pieņemts. 112 par,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 pret atturas. Šķiet, ka noraidīts mutiskais četri. Šeit arī ir pieprasīts personāla balsojums no Eiropas konservatīvu un reformistu grupas. Tā tad lūdzu sākam balsot elektroniski. 49 schede, 49 votanti, chiusa la votazione. Beidzam balsot. 38 balsoja pret un 11 pār noraidīts. 121 pār pret atturs. Pieņemts 122 eh, par pret atturs Noraidīts 123 eh, par. Tas ir atsaukt 124. arī personāla balsojums eh, pēc zaļo pieprasījuma. Par pirmo daļu sākam balsot elektroniski personāla balsojums. Beidzam balsot.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 atturs nav skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski 135. Vede 47 votanti, chiusa la votazione. Beidzam balsot. 14 pār 3, 3 pret noraidīts. 136 par pret atturas pieņemts.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 atturs noraidīts. 142 par pret atturas. Nē, nav skaidrs. Balsojam par 142 elektroniski. 40, 48 votanti, chiusa la votazione. Beidzam. 27 pret, 21 pret, pieņemts. 144 par, pret, atturs, pieņemts. Kompromiss 11 par, pret, atturs, pieņemts. 147 par, pret, atturs, noraidīts. 148 par, pret, atturs, pieņemts. 149 par, pret pret atturas noraidīts, 150 par pret atturas. Nav skaidrs, pārbaudām elektroniski. Noraidīts. Acīm redzot, cilvēki neceļ rokas. Kompromiss 12 par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 pret atturas pieņemts, un ceturtais par pret atturas un noraidīts. Tā tad balsojam elektroniski par visu dokumentu ar grozījumiem kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. 39 pār, 2 pret, pieņemts un apsveicam referentu. Rafforzamento della sicurezza chimica, biologia radiologica. Tagad mēs runājam par ķīmiskās, bioloģiskās, radioloģiskās un kododrošības stiprināšanu Eiropas Savienībā, Eiropas Savienības CBRN rīcības plāns. Voti favorevoli. Sāksim balsot. 26. grozījums. Di attesa, per favore. Pieņem, kungs, lūdzu. Allora, non avevo la scheda di voto del mio gruppo e però devo cambiare. Labi. Mums ir jāpastās, vai ir eh, pareizi ziņojuma nosaukums. Te bija dažas problēmas ar balsojumu kārti no manas politiskās grupas. Nu, eh, kādu brītiņu man tagad jāpārbauda, vai viss kārtībā. Sì, sì. Va bene, va bene. Allora, possiamo procedere alla Labi, viss kārtībā tagad. Lozingas kundze, mēs balsojam par Sabīnas Lozingas ziņojumu. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais punkts, ceturtais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums Jā, es gribu teikt, ka mūsu balsošanas eh, sarakstā ir rakstīts, ja pirmais grozījums ir pieņemts, tad trešais grozījums atkrīt. Tā kā mēs nobalsojām par pirmo, tad es tagad nesaprotu, kas notiek. Abbiamo approvato? Sì, è corretto, eh, il tre non andava votato. E... Jā, Davida kungs, jums taisnība, par trešo mums nevajadzēja balsot. Jo bija pieņemts pirmais, tā tad tagad piektais grozījums. Piektais, kas par? Pret? Atturas pieņemts. Sestais par? Pret?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 Tagad balsojam par 13, jo mēs pieņēmām 7. Nu jā, nedaudz sarežģīts balsojums mums ir izvērties. Tagad eh, četrās daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta. Otrā daļa. 13. grozījuma otrā daļa, kurš par pret atturas pieņemta. Trešā daļa par pret atturas noraidīta. Ceturtā daļa par pret pret, atturas, noraidīta. 14. grozījums, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 15. par, pret, atturas, pieņemts. Tagad 18. Kurš par?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 15. tika pieņemts, un tagad mēs balsosim par 22. grozījumu. 22. kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 23. kurš par? Pret? Šķiet, ka noraidīts, vismaz man tā šķiet. 25. par? pret, atturas, noraidīts. Man vismaz šķiet, ka 25. ir noraidīts, 26. par pret. Īsti nav skaidrs. Nobalsosim nu, elektroniski par 26. Sākam balsot. 52 schede, 51 votanti. Chiusa la votazione. 52 deputāti nobalsoja, 30 par, 18 pret 3 atturējās. Pieņemts. 28. divās daļās. Pirmā daļa. Kurš par? Pret. Atturas. Man izstāsta, ka pieņemta. Nu, kolēģi, ja jūs pietiekami augstu neceļat roku, es nevaru saprast, kā jūs esat nobalsojuši. Nobalsosim elektroniski par 28. grozījumu pirmo daļu. Prima parte, emendamento 28, vota elektroniski. 28. grozījums, pirmā daļa, elektronisks balsojums. Skēdes 33 19 restinto. 52 kolēģi nobalsojuši, 19 pār, 23 pret, uh, ir noraidīts. Otrā daļa pār pret, Noraidīts. 29. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 30. par. Par. Pret. Atturas pieņemts. 35. divās daļās.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 33. priekšstādātais sev izlabo. Nobalsosim elektroniski par šo grozījumu, jo tautas partija to ir pieprasījusi. Piecdesmit viens kolēģis pašlaik balso. 32 par, 19 pret pieņemts. Tagad 37. grozījums. Kas par? pret, atturas, noraidīts. Man izstāsta, ka noraidīts 36. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 38. par, Fanorden kungs vēlējās kaut ko pateikt. Priekšsēdētāji kungs, mēs taču nenobalsojam par 35. grozījumu. Sì, e avendo votato il 30 si passa al 33. Dargais kolēģi, mēs nobalsojam par 30. un pēc 30. bija jāpāriet pie 33. Tātad, ja 30. ir pieņemts, ir jābalso par 33. Tagad 38. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 39. par pret atturas pieņemts. 40. par pret atturas pieņemts. 41. divās daļās, pirmā daļa par pirmā daļa, pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta. 42. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 43. par. Par to vairs nav jābalso, tas tika atsaukts. 44. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 49. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. Tagad sekos elektroniskais balsojums par visu atzinumu grozītā veidā. Sākam balsot. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. 49 pret 2. Lezings kundze sveicu jūs ar panākumiem. Tagad nākamais ziņojums. Pie Jauna kunga ziņojums. Mēs runājam par Eiropas eh, investīciju bankas projektiem, eh, kurus īsteno ārpus Eiropas Savienības. Bene, possiamo allora procedere <clears throat> al ehm, voto dell'emendamento 20. Labi, ķersimies pie balsošanas. 26. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 27. divās daļās, pirmā daļa. Par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret pret atturas pieņemta. 65. par pret atturas noraidīts. 66. atsauks, 67. par pret atturas noraidīts. Kompromis numur 1. Vai kāds vēlas izteikties? Ne? Balsojam. 67. 66. bija atsaugs, par 67. jābalso. Ja jums nav nekāda iebilduma. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 61. par, pret, atturas, noraidīts. 72. par pret atturas noraidīts. 29. par pret atturas pieņemts. 73. par pret atturas noraidīts. 74. ar mutisku grozījumu. Kas par? Pret? Nebija īsti saprotams, kāds bija balsojuma iznākums. Nobalsosim elektroniski par šo grozījumu. Par 74. elektroniskais balsojums. Sākam balsot. 50 skede, 47 votanti. Chiusa la votazione. 50 kolēģi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. 20 par, 25 pret, 2 atturējās noraidīts. 30. par, pret, atturas, pieņemts. Kompromis numurs 2, kas par? pret atturas 76, kas par pret atturas pieņemts. 77, kas par pret atturas noraidīts. 78. divās daļās, pirmā daļa, kas par pret atturas noraidīta. Otrā daļa ar mutisku grozījumu, kas par pret pret, atturas, pieņemts. 32. par, pret, atturas, pieņemts. 79. ar mutisku grozījumu, kas par, pret, atturas, pieņemts. Astoņdesmitais ar mutisku grozījumu, divas daļas, pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts atturas pieņemta. Otrā daļa, kas par pret atturas noraidīta. 81. par pret Mums ir jāpārbauda balsojums tātad par 80. grozījumu. Otro daļu sākam balsot elektroniski. 50 kolēģi nobalsoja. Beidzam balsot. 15 par 31 pret noraidīts. 81 kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 82 ar mutisku grozījumu kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 34 par? Pret. Atturas. Pieņemts. 35 par? Pret. Atturas. Pieņemts. 82 par? Pret 83. par pret atturas pieņemts. 85. kas par pret atturas pieņemts. 86. ar mutisku grozījumu, kurš par? Par to vairs nav jābalso, ja 85. ir pieņemts. 36. par 36. par pret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 pret, atturas pieņemts. 90. par, pret, atturas pieņemts. 91. par, pret, atturas noraidīts. 39. ar mutis groziem, kurš par, 39. Un uh, zaļo politiskā grupa vēlējās, lai mēs tagad uh, e, pārbaudām balsojumu par 90. grozījumu. Sākam balsot elektroniski. Skēde, 49 votanti. 50 kolēģi nobalsoja, 50 tomēr nobalsoja, 17 par 33 pret noraidīts. Balsojam par 39. ar mutisku grozījumu, kurš par pret atturas pieņemts. 96, 97, balsojam par abiem kopā, kurš par, pret, atturas, pieņemti. 98 par, pret, atturas, pieņemts. 99 par, pret, atturas, pieņemts.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 atturas. Ne īsti nesaprotu, kā jūs esat nobalsojuši. Nobalsojam par otro elektroniski. Sākam balsot. 50 schede, 49 votanti. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. 50 kolēģi balsoja. Nē, 49 tomēr. 36 par, 13 pret pieņemts ar lielu balsu pārsvaru. 41. par pret atturas pi, noraidīts. 3. par pret atturas pieņemts. 42. par pret atturas noraidīts. 44. par pret atturas pieņemts. 4. par pret atturas pieņemts. 43. atsaukts, 5. par, pret, atturas, pieņemts. 6. grozījums par, eh, pret, atturas, pieņemts. 45. par, pret, atturas, noraidīts. 46. kas par, pret, atturas, noraidīts. 47. atsaukts, 48. par, pret, atturas, noraidīts.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 atturas pieņemts. Desmitais par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais par pret atturas pieņemts. Divpadsmitais par pret atturas pieņemts. Trīspadsmitais par pret atturas pieņemts. 52. par pret atturas pieņemts pieņemts. 53. par pret atturas pieņemts. 54. par pret atturas noraidīts. Tā man jau šķita. 55, 56 balsojam kopā par pret atturas noraidīti. 57. par pret atturas noraidīts. 58 par pret atturas pieņemts. Kompromiss grozījums numur 3 par pret atturas pieņemts. 15. grozījums par pret atturas pieņemts. 16. par pret atturas pieņemts. 60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 pret atturas pieņemts. 64. pār pret atturas noraidīts. Neesmu īsti pārliecināts tomēr. 64. nobalsojam elektroniski. Sākam balsot. 50 votanti. 50 kolēģi ir balsojuši. 50 uh, eh, balsojuma kartes tātad tiek izmantotas, beidzam balsot. 8 pār 42 pret noraidīts ar lielu balsu pārsvaru. Noraidīts, jā, nu tā man šķita, saka priekšsēdētājs. Sākam. Balsojām par uh, visu grozīto atzinumu projektu elektroniskā kārtībā. 50 schede, 48. 50 balsojuma kartītes tiek izmantotas, 48 kolēģi balsoja, 46 pār un 2 atturējās. Neviens nebija pret referenta kungs, ka jaunkungs es jūs sirsnīgi sveicu ar panākumiem. Sēdīgi, es pēc tā, es jau būs, ka palieku, ja savu. Adesso abbiamo questo. Eh? Allora, protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione tra la CE e la Repubblica. Sadarbība starp Eiropas kopienu, Moldovas republikas partnerību un sadarbības nolīgumu protokolu. Mums ir jānobalso par visu atzinu un sākam balsot elektroniski. 49 su 41. 49, 49, chiusa la votazione. 49 kolēģi ir nobalsojuši, 49 par, neviens neaturējās, neviens nebija pret, lieliski. Da, da quando sono qui non so. Komplimenti. Ar pārliecinošu balsu vairākumu ir pieņemts šis atzinums. Vatsonkungs sveicu jūs ar tik izciliem panākumiem. Tālāk es ātrās rēģēšanas spējas izveide. Dall'emendamento 1, voti favorevoli. Vot... Sākam balsot pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Otrais par pret atturas pieņemts. Numur 4, kurš par pret atturas noraidīts. Piektais, kurš par pret atturas noraidīts. Devītais. Sēši tomēr par pret atturas noraidīts. Septītais par pret atturas pieņemts. Astotais par pret atturas pieņemts. Devītais par, pret, atturas, noraidīts. Desmitais par, pret, atturas, noraidīts. Vienpadsmitais par, pret, atturas, noraidīts. Divpadsmitais par, pret, Es neesmu pārliecināts, kāds ir balsojuma iznākums. Tādēļ nobalsosim elektroniski par 12. Sākam balsot. 48 skēdi, 47 votanti. 48 balsošanas kartītes izmantotas, 47 deputāti nobalsoja, 30 par, 16 pret, 2 atturējās. Pieņemts. 13 par, pret, atturas pieņemts. 14 par, pret atturas noraidīts. 15. divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. 16. par pret atturas pieņemts. 17 par pret mēs pieņēmām 16. Tātad par 17. vairs nav jābalso 18. Par 18. Kurš par? Pret. Atturas. Man šķita, ka ir noraidīts, bet kolēģi pietiekam braši neceļ rokas, tādēļ mums ir jānobalso elektroniski par 18. grozījumu. Sākam balsot. 49 schede, 47 votanti. 49 kolēģi balso, beidzam balsot. 47 balsoja, 10 pār, 37 pret noraidīts, 19. grozījums. 19. kas par? Pret. Atturas pieņemts. Vismaz man tā izskatījās. 20. kas par? pret atturas pieņemts. 21. kurš par pret atturas pieņemts. Jūs gribat nobalsot elektroniski par 21. Nu, izcili. Labi, nobalsosim elektroniski par 21. grozījumu, ko iesniedz komandas Akus kungs. Sākam balsot. Beidzam balsot 27 par, 22 pret pieņemts, 22 ar mutis grozījumu, kurš par pret atturas noraidīts, 23 par pret atturas noraidīts, 24 par pret atturas noraidīts. Tagad balsosim elektroniski par visu grozīto atzinumu projektu. Sākam balsot. Possiamo chiudere la votazione. Beidzam balsot. Četrdesmit deviņi nobalsoja, trīsdesmit deviņi pār, divi atturējās. Pieņemts. Pieņemts. Sveicu mūsu referentu. Mās pārtraukums. Minūti par procedere poi al seguito. 5 minūtes un tad uh, balsosim. Nē, ne, nebalsosim, apspriedīsim nākamo darbu kārtības punktu. Paldies! Colleghi, se volete prendere posto, possiamo ripartire con il seguito dell'ordine. Colleghi, lūdzu, apsēdieties savās vietās. Turpinām darbu. Tagad mēs uzklausīsim jauno stratēģiju attiecībā uz Afganistānu. Tas ir atzinums, atzinuma autors ir Pino ar Lakī kungs, un ja ar Lakī kungam nav nekādu iebildumu, došu viņam nekavējoties vārdu. Un lūdzu ļoti uzmanīgi klausīsimies ar Lakī kungā. Paldies, priekšsēdētāji! kompromisa grozījumi ir tikuši izstrādāti, noslīpēti, Un bija tāds plašs balsu vairākums, pla daudz deputāti atbalstīja 26 grozījumus. Tie attiec uz daudziem pantiem. Es tikai pateikšu dažus vārdus. manā balsojuma sarakstā. Da, dažkārt būs arī nē, un es gribu paskaidrot, kādēļ tas tā būs. Šeit ir uh, iebildumi pret uh, šī ziņojuma stilu. Es vēlētos, lai tā, tādu ziņojumu sastādītu, lai tas būtu visiem saprotams, pēc iespējas visiem saprotams. Nu, bet, uh, Šeit dažkārt ir tādi izteicieni, kas uh, pārslogo šo, šo ziņojumu. Daži ziņo, grozījumi ir pārāk gari, uh, un tādēļ es pret tiem iebilstu, bet es sazināšos ar visiem autoriem un lūkšu atsaukt šos grozījumus, jo lielākā daļa šo grozījumu jau ir iekļauts ziņojumā. Es tikai vēlējos uh, vēl sniegt tādus tehniskus paskaidrojumus. Šeit ir kļūda kompromisa grozījumā numur 19 par afgāņu skaitu, kuri pārtiek no opija magoņa audzēšanas. Šeit ir rakstīts 4 miljoni, bet tas nav pareizi. Pareizais skaitlis ir 6,1 miljonus. Tātad es pārbaudīju skaitli, un tas ir pareizais skaitlis ir 6,1 miljonus. Tātad šeit ir tikai tehniski grozījumi, 1,6 tas ir pareizais skaitlis, es atvainojos tā, un tas viss tiks uh, izlabots. Uh, Pār 306 grozījumu iesniedzējs vēlas Uh, mainīt uh, šo virsrakstu no policijas apmācība uz uh, tiesiskumu nodrošināšanu. Es ierosinu rakstīt policijas apmācību un tiesiskumu nodrošināšanu, jo šeit, ja grozījuma autors piekrīt, tad mēs varētu vienoties par šādu risinājumu. Un tad uh, 370, 371, 372, 62. punktam. Es ierosinu autoriem atbalstīt sākotnējo tekstu, pārējot no NATO sabiedrotajiem uz afgāņu sabiedrotiem, lai no, novērstu pārpratumus tā kā visi šie grozījumi ir vērsti uz to, lai labotu šo, šo vietu, tad es ierosinu vienkārši pāriet no NATO sabiedrotiem uz Afgāņu sabiedrotiem. Tālāk 60. grozījums. Šeit atkal tehnisks grozījums. Uh, no opija, opija tirgus būtu jāmaina uz heroīna tirgu, jo Eiropā šāda opija tirgus nav, ir heroīna tirgus. Tas arī viss, ko vēlējos teikt. Ja kāds vēlas vēl kaut ko apspriest, esmu gatavs atbildēt. Paldies! Grazie al relatore, onorevole Salafranca. Paldies referentam, tagad Cela Franks kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es patiesībā vārdu nelūdzu, bet ja jums ir, ja jūs ar, uh, jūs laipni man devāt vārdu, tad es arī runāšu. Gribu teikt, ka Kasulīdis kungs, kurš, kurš ir mūsu grupas ēnu referents šai jautājumā, atrodas šobrīd Ķīnā komandējumā, un viņš lūdza man savā vārdā izteikt dažus komentārus par ar Lakī kunga ziņojumu. Pēc uh, pirmās viedokļa apmaiņas šai komitejā. Vispirms viņš lūdza, lai es pateicos ar Lakī kungam par to, ka viņš bija gatavs tikties un apspriest jautājumus un par to, ka virkne iesniegto grozījumu tika ņemti vērā ar Lakī kunga vēlme ir izstrādāt tādu līdzsvarotu ziņojumu un ņemt vērā jauno stratēģiju. Un, protams, mēs atzīstam, ka ir pieļautas kļūdas, un mēs arī saprotam, ka nav pietiekam daudz laika, lai izvērtētu jaunās stratēģijas ietekmi. Uh, Afganistānā. Un es domāju, ka šim ziņojumam ir jābūt līdzsvarotam. Kas līdis kungs lūdza, tā tad izteikt virkni komentāru. Pirmkārt. Ir jāņem vērā š, tas, ka ir eh, ziņojumam jābūt līdzsvarotam, bet tai pašā laikā kompromisa grozījumos vajadzētu izveidot saikni starp pagātnes kļūdām un jaunā stratēģijas piedāvātajiem risinājumiem. Un tai pašā laikā būtu jāuzsver nepieciešamība īstenot politisku procesu, uh, Eh, risinot Afganistānas problēmas. Ir nepieciešams iztenot dialogu ar atsevišķām talibānu grupām, kā tas jau ir noticis, un tai pašā laikā uh, nodrošināt uh, talibānu atbruņošanos. Protams, varbūt vajadzētu nedaudz mīkstināt šeit formulējumus, lai mēs paši sev nekaitētu, bet ir jāizveido tāds mehānisms, lai ievērojamā starptautiskā palīdzība tiktu nodrošināta efektīvākā veidā. Gasulīdis kungs uh, man teica, ka starptautiskie donori, starptautiskās organizācijas apzinās savus dabīgo situāciju šai valstī, un viņu loma arī turpmāk būs nozīmīga. Kas līdīs kungs arī lūdza pateikt jums paldies, ka jūs pievēršaties uh, savā ziņojumā uh, narkotiku tirzniecības jautājumiem, un uh, Tas nav noslēpums, ka tieši no narko, narkotikas rāda lielu daļu iekšzemes koprodukta. Līdz šim uzsvars tika likts uz Talibanu militāro šāvi, bet varbūt ir jāparāda saikne starp ienākumiem no narkotiku tirzniecības un no otras puses narkotika apkarošana Afganistānā. Kasulīdis kungs arī norādīja, ka viņš iebilst pret herbicīdu izmantošanu magoņu sējumu apkarošanā un šādi. Bet atsevišķos gadījumos varbūt varētu tomēr šādas, šādas pasākums veikt Gasolīdis kungs arī saprot, ka jūsu ziņojuma apjoms bija ierobežots, bet viņš uzsvē, uzskat, ka ir jāuzsver ne tikai policijas, bet arī armijas apmācība. Viņš ir gatavs ar jums apspriest šos jautājumus. Un galvenais ir mērķis, lai drošības spēki gan armija, gan policija tiktu nodota šās valsts administrācijas pārziņā līdz 2014. gadam. Kasulīdis kungs arī piekrīt principā 26 kompromisu grozījumiem, pat ja varbūt 14. kompromisa grozījumā vajadzētu niansētāku formulējumu, un Kasulīdis kungs ir paredzējis balsot pret vienu šā kompromisa grozījuma daļu un mm, mūsu rīcībā esošajā balsošanas sarakstā jūs ierosināt balsot pret mūsu kolēģi iesniegtiem grozījumiem, kaut arī mums bija ziņas, ka dažus no tiem jūs atbalstot. Bet vēl ir zināms laiks palicis līdz balsošanai, kas ir paredzēta nākošanai, ne, 8. vai 9. novembrī, tātad vēl nedēļa laika, un uh, vēl ir iespējams uh, strādāt. Es pateicos uh, jums par uh, jūsu veikumu. Šis uh, ziņojums ir ļoti būtisks valstī, kurā ir izvērsus plašu cīņu pret terorismu, un mūsu komitejai ir jāsniedz atbalsts šim ziņojumam, bet ziņojumam ir jābūt līdzsvarotam, ir jāņem vērā visi šā jautājuma jutīgie punkti. Ir jāpie, jāatzīst, ka pagātnē ir pieļautas kļūdas, bet ir tā pašā laikā jāliek uzsvars arī uz nākotni, jāizceļ arī pozitīvie punkti. Nedrīkst koncentrēties tikai uz kļūdām. Protams, ir jā, kritizē objektīvi situāciju, bet mēs paši nevaram sev arī nodarīt kaitējumu šādā veidā. Ir uh, svarīgi uzsvērt arī uh, Eiropas Savienības un dalību valstu centienus šajā jomā, un es ceru, ka pateicoties jūsu atvērtībai gatavo gatavībai sadarboties, mēs panāksim vienprātīgu atbalstu šā ziņojuma pieņemšanai. Paldies, uh, Salā Frankas kungs. Tāler kungs, paldies priekšsēdētāji, man jau nav jāatkārto, cik augstu vērtēju ar Lakī kunga un ēnu referentu veikumu. Šis ziņojums tiešām ir ļoti nepieciešams un ļoti labs. Tas ir uh, visaptverošs uh, situācijas izvērtējums Afganistānā, bet šķiet, ka vēl pietrūks tāda skaidrā mūsu vēstījuma. Un uh, šim vēstījumam būtu jābūt tādam, ka mēs vēlamies atbalstīt un rosināt politisko procesu šai valstī, kas pēc iespējas ātrāk ļautu dažu mēnešu vai gadu laikā izvest uh, koalīcijas karaspēku no Afganistānas. Um, mūsu vēlētāju, iedzīvotāju vidū ir atbalsts šādai nostājai. Cilvēki vēlas, lai mēs politis, politiski eh, nodrošinātu iespēju izvest koalīcijas spēks no šās valsts, nevis, lai to darītu atsevišķas valstis, atsevišķu valstu parlamenti, pieņemtu šādu lēmumu, bet lai tā būtu koalīcijas stratēģija. Un tādēļ es gribētu uzdot jautājumu ar Lakikungam, varbūt es kaut ko nesmu pamanījušais kompromisu grozījumos, bet 13. kompromisā manā Eh, grozījumā 273, kas jau bija iekļauts iepriekšējos kompromisos, varbūt es kaut ko esmu palaidis garā, bet man šķiet, ka kompromiss 25 ir varbūt tuvākais formulējums eh, šim eh, manis piedāvātam vēstījumam par koalīcijas spēku izvešanu, bet citur es neko tādu neatrodu. Es gribētu atgādināt, ka 273. grozījums aicina pastiprināt politisko procesu Afganistānā, iesaistot visus politiskos un militāros spēkus Afganistānā, kas ļautu nodrošināt koalīcijas spēku izvešanu. Piemēram, kompromisā 25 ir rakstīts labas grības, to mēs varam saprast, bet. Uh, citi, te ir teiks, ka citi nav gatavi, norādījuši uz gatavību atvilkt uh, militāros spēkus un tā tālāk un tā joprojām. Varbūt ir tāda vēlēšanās vai iespēja uh, šo formulējumu padarīt skaidrāku. Paldies! Noizerkungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Savas politiskās grupas vārdā, kā ēnu referents, varu izteikties visai kodolīgi. Vēlreiz uh, pateikšos ar Lākī kungam. Viņš patiešām atrada pietiekami labu un līdzsvarotu kompromisu, kuru var atbalstīt visas politiskās grupas. Mums pateicoties tādai pārliecinošai vienprātībai, ir arī jāpasaka, ka mēs vēlamies iedrošināt politiskā procesa pārmaiņas Afganistānā un tās arī atbalstīt. Es uzskatu, ka jaunā Afganistānas stratēģija ir pietiekami plaši ņemta vērā. Tāler kungs teica, ka varbūt ir iespējami tādi nelieli papildinājumi, bet, manuprāt, 25. kompromisā mēs pietiekami skaidri redzam, uh, ka tā stratēģija, kas sāksies 2011. gadā, ir nākamais solis un eh, trupu atvilkšanas stratēģija līdz 2014. gadam, līdz ar to varētu virzīties uz priekšu. Ar Lakija kunga piezīmes par policijas spēkiem un uh, tiesisku valsti bija patiešām pamatotas, un es domāju, ir ļoti labi, ka viņš norādīja uh, tiesisks valsts principu ievērošanai ir tikpat augsta vērtība kā policijas spēku apmācībām. Arī pa šī piezīme par heroīnu un uh, opiju magoniem, tā, tā ir pamatota. Mums nevajag varbūt tagad iesaistīties atkal tādās pamatīgās diskusijās. Galvenais ir skaidrs. Mēs varam atbalstīt kompromisus un līdz ar to mēs arī raidām Afganistānas virzienā pareizu politisko signālu. Paldies! Onorevole Kil Nilsen. Kils Nilsens. Nilsen, paldies priekšsēdētāji, uh, kad es runāju pēc vairākiem kolēģiem iznāk tāda atkārtošanās, bet es tomēr vēlētos pateikties uh, ar Lakī kungam par ļoti uh, konstruktīvu sadarbību un par to, ka viņš ir iekļāvis kompromisu grozījumos virkni manis iesniegto grozījumu. Uh, bet es tomēr gribētu uzstāt uz manu priekšlikumu, kas nav ņemts vērā, un es gribētu zināt, kāpēc. Proti runa par 14. grozījumu. Es vē, bū, biju vēlējusies, lai iekļauj atsauci uz 2004. gada konstitūcijas. Atvainojos, šeit runa par 33. punktu un 14. grozījumu. Tātad par pamatiesību un cilvēku tiesību ievērošanu, un es vēlējos, lai ir atsauce uz 2004. gada konstitūciju. Pēc manām domām tas ir ļoti svarīgi. Kā to Sala Frankas kungs teica, ir svarīgi uzsvērt arī pozitīvos punktus, un pēc manām domām tas tomēr ir pozitīvs punkts, pat ja mēs baidamies no tā, ka varbūt ir Nu, noteiktos punktos notikusi atkāpšanās atpakaļ, bet uh, vēl viens punkts, uh, pie kā es gribēju arī atgriezties, uh, proti runa par grozījumu, uh, kurā ir Tātad tas ir 11. grozījums. Jūs nesat uh, iek iekļāvis to, ka ir jāuzstāj uz atklātības caurskatāmības kritērijiem uz piegāžu ķēdes nodrošināšanu. Tātad aicina NATO spēkus, kuros, kur ir atbildīgi par savu piegāžu ķēdi, uh, ievērot uh, caurskatāmības un atklātības principus. Es gribēju uzstāt uz šiem diviem punktiem, bet uh, citādi esmu apmierināta ar to, ka virkne ierosinājumi ir ņemti vērā, jo zināt, ka es esmu uh, ļoti pieķērusies šai valstī un uh, sevišķi atbalstu afgāņu sievietes. Paldies! Vārds Gomešs kundzei. Es vēlējos pateikties kolēģim ar Lakī un arī ēnu referentiem par lielo darbu, ko viņi ir uzņēmušies un ka viņi ir ņēmuši vērā lielāko daļu grozījumu, kas padara šo tekstu tādu skaidru, saskaņotu. Es domāju, ka viņi tiešām ir ļoti labi pastrādājuši un viņi ir bijuši atvērti un gatavi sadarboties ar kolēģiem. Es domāju, ka šis ziņojums ir ievērojami uzlabots tagad, un man ir prieks uh, redzēt, ka šeit ir runa arī par sieviešu tiesībām un pilsonisko sabiedrību, ka šie jautājumi ir uzsvērti, ka ir nepieciešams veidot institūcijas, ka ir ies, nepieciešams uh, sniegt palīdzību par noteiktiem uh, kanāliem un ka ir nepieciešams apkarot narkotiku tirzniecību. Runājot par Kasulīdes kunga ierosinājumu par grozījumu 173 par nepieciešamību plašāk iesaistīta afgāņu pašvaldības un reģionālās pašvaldības tiesiskuma nodrošināšanā. Jāsaka, ka 2008. gadā, kad es apmeklēju Afganistānu, es arī nonācu pie tāda secinājuma, un es arī piekrītu lielā mērā desmitam kompromisu grozījumam, kur ir, uh, ko ierosinājis arī Kaslidikungs, Kaslidiskungs, kur ir uh, runa par uh, sākotnējā posma kļūdām un es pateicos Kasu Līdis kungam par viņu ierosinājumu, un ir tiešām ļoti labi, ka kāds cilvēks, kurš ir tik gudrs un atvērts, pārstāv uh, tautas partijas grupu, it īpaši salīdzinot to, kas uh, notika 2008. gadā attiecībā uz Afganistānu. Uh, Es eh, gribu tā pašā laikā teikt, ka man eh, nepatīk 16. grozījumā atsauce uz Eiropas Savienības vadošo lomu, tās vadošās lomas uzņemšanos. Es nezinu, es nedomāju, ka tas ir pareizi runāt par mūsu vadošo lomu, vienkārši afgāņi ir pelnījuši atbalstu. viņu attieksmi pret Afganistāņiem, af, pret amerikāņiem ir daudz kritiskāka, un varbūt tādēļ mūsu stratēģija ir uh, pieņemamāka, bet varbūt mums ir jābūt pieticīgiem un nevajag lielīties ar, ar saviem panākumiem ja mēs varam dot pozitīvu ieguldījumu, tad tas ir jādara, bet nevajag teikt, ka nu, mēs esam tagad līderi. Tāpat vēlējos norādīt, ka runājot par 25. kompromisu, tas jau ir labāks formulējums, bet tas varbūt būtu vēl jāuzlabo un jāuzsver atbalsts politiskajiem procesiem, jo šeit nevar visu atrisināt ar militāriem līdzekļiem, ir jānodrošina arī politiskā procesa nores, norise un ir arī jāuzsver saikne ar Pakistānu, jo mēs arvien vairāk konstatējam, ka Pakistāna ir ļoti dziļi iesaistīta Afganistānā, tā ir daļa no Afganistānas problēmas, un mēs nevarēsim šo problēmu norisināt tikmēr, kamēr situācija Pakistānā būs tāda, kāda tā bū, ir, un Pakistānas uh, militāriem spēkiem ir uh, cieši sakari ar uh, talibāniem, un arī uh, šeit uh, viss tas ir jāskata uh, Indijas uh, kontekstā. Tātad, uh, Vēlreiz vēlējos pateikties visiem, kas piedalījās kompromisu sagatavošanā. Paldies! Kontis. Kontis. kungam nē. Čārģo kungam vārds. Es vēlējos uh, arī pieminēt dažus vārdus. Referents ir veids patiešām izcilu darbu, pamatīgu darbu. Un eh, šāds eh, nedalīts kolēģi atbalsts jau par to liecina. Protams, ir uh, vairāki grozījumi, kas svītro būtiskas uh, fragmentus šajā tekstā. Es vēlējos uh, pavaicāt ar Lakiju kungam, kādēļ viņš tā rīkojās, un ir vairāki grozījumi. Uh, kas eh, zināmā mērā anulē vai svītro konkrētas teksta daļas. Un mums vajadzētu arī atzīt, ka Afganistāna ir konkrēta valsts, Afganistānai ir tiesības būt suverēnai, protams, ir vairākas problēmas, ir eh, izteikti priekšlikumi, kas eh, ir atbalstāmi, bet visu pilnīgi mēs nevaram atbalstīt. Man nav pieņemam tie grozījumi,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 tiek izdotas, eh, lai cīnītos pret nabadzību, īstenībā ir vienlīdzīgas eh, tādām izmaksām, kas rodas, piemēram, lai varētu piecas dienas karot. Es domāju, ka tas nav tāds eh, atbalstāms grozījums, un ar šī grozījuma palīdzību jūs vēlties arī svītrot konkrētu fragmentu ziņojumā. Varbūt varētu teikt, ka kara izmaksas uh, ir vienlīdzīgas, piemēram, izglītības izmaksām, ka uh, varētu nevis karot, uh, finansēt militārus izdevumus, bet, piemēram, par šo naudu uz, uzcelt jaunas skolas. Protams, ka mūsu nodokļu maksātāji nevēlas finansēt uh, Talibanu, viņi vēlas uh, tieši pretēji finansēt cīņu pret Talibanu. Ir ļoti daudz līdzīgas dabas grozījumu, kas eh, arī runā par to pašu. Un groz... es vēlējos minēt, ka ziņojumā ir arī tādas vājās vietas. Es esmu iesniedzis grozījumus, un es vēlējos arī par to runāt plenārsēdē. Mēs īstenībā. Uh, esam pret šo ziņojumu virzību, un tas ir jāsaka arī tā atklāti no vienas puses mēs uh, it kā vēlamies uh, atbalstīt Afganistānas centienus ceļā uz mieru un stabilitāti, bet ar šādu ziņojumu mēs tos iedragājam. Uh, Paldies, Tanokungs! Paldies, priekšsēdētāji vēlas apsveikt referentu par šo drosmīgo mēģināju. Uh, labs cilvēks šeit cenšas izdarīt neiespējamu uzdevumu mēģināt ieteikt kaut kādus politiskus risinājumus eh, šim te bezgalīgi gari izstieptajam karam un ļoti maz kaut kādu pozitīvu notikumu attīstības eh, iezīmju parādās. Es esmu diezgan skeptisks, jo infrastruktūra, civilā infrastruktūrā ir tik ļoti atpalikusi un gandrīz nēsoša, ka es pat nezinu, ko tur varētu darīt, kā var izveidot kaut kādu nāciju, nacionālu valsti. Valstī, kura ir ārkārtīgi atpalikusi, eh, kur principā Šķiet, ka varbūt labākais būtu, lai, ja tur būtu saglabājusies monarhijā, starp citu, Afganistānā gāja vislabāk tad, kad tur valdīja šāks, bet, nu, tas laiks ir, diemžēl, pagājis, un daļēji es atbalstu referenta ieteikumus. Man varbūt nepatīk dažu kompromisu tonis 14., 15., 16., varbūt 22., 25., tos mēs varbūt noraidītu. Jā, tur ir zināmā mērā taisnība, taču tonis nav tas, kas palīdz centieniem, ko cenšas realizēt NATO, lai nodibinātu, iedibinātu kaut kādu mieru un drošību šajā valstī. Sieviešu tiesības, protams, ir ļoti svarīgas, bet es nezinu, vai ar to uh, vien pietiek, lai atjaunot afgāņu sabiedrību. Tas ir ārkārtīgi sarežģīts uzdevums. Uh, mēģināt veselu tautu pārveidot, pārtaisīt, pārmācīt gadiem ilgi dzīvojuši zem islāma, tirgojot narkotikas eh, ar milzīgu korupcijas līmeni. Un mūsu nodokļu eh, maksātāja nauda visdrīzāk atrodas, eh, tiek iz, izšķērdētas un beig, beigās nosēžas kaut kur privātos Dubais banku kontos. Un, ja NATO un sabiedroto spēku sakauja Afganistānā, nu tad patiešām pastāvēs briesmas, ka Taliban varētu destabilizēt arī Pakistānu, un tad jau varētu būt kodola konflikta draudi starp talibanizēto Pakistānu un Indiju, tā kā es domāju, ir vērts šajā nācijas veidošanā vērts ieguldīt, ja pat liekas, ka viss atsits kā pret mūri, bet kopumā es atbalstu ziņojumu, un eh, pret, tomēr pret dažiem kompromisiem mēs balsosim pret. Jā, paldies. Vairāk neviens nav pieteicies runāt. Tagad došu vārdu atkal referentam, eh, galīgajiem noslēdzošiem komentāriem. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, tas patiešām nebija viegli atrast, nu, nevis vienkārši kompromisus, bet rast, nu, tādu kopsaucēju visam ziņojumam. Bet beig beigās, eh, pēc diskusijām un kompromisu veidošanas, man tomēr šķiet, ka mēs esam atraduši kaut ko kopīgu, nu nevarētu teikt, ka tas ir tāds kopsaucējs kopsaucēja ziņojums. Nē, mēs esam panākuši kaut kādu saskaņu. Visas politiskās grupas ir mēģinājušas vienoties vismaz par galveniem jautājumiem. Tas bija koncerts. Vismaz par lietām, kas mūs satrauc. Tas nav viegli. Jo projām pastāv zināms nepiekrišanas elements, taču beigās šis te ziņojuma līdzsvars manuprāt, ir neapstrīdams. Galvenais elements Un lieta, ko es varbūt uztvēru no tautas partijas grupas, ir tas, cik svarīga ir valsts kā tāda un valsts veidošanas stratēģija. Es domāju, viņi ir devuši ievērojumu ieguldījumu, ar man nebija nekādas grūtības tos iestrādāt, jo šī stratēģija principā ir saistīta ar šī ziņojuma būtību. Tad, kad es biju Afganistānā pirmo reizi, pavasarī, tad jāsaka, ka viss, ko es kritizēju, un faktiski tam visam ISAF ļaudis piekrita. Viņa atzina, ka pārāk daudz civiliedzīvotāju varbūt ir cietuši no šīm kaujas operācijām par to, ka sākotnē stratēģija ir bijusi nepareiza. Tas starptautiskie spēki varbūt nav vienmēr rīkojušies tā, kā ir nepieciešami. Un faktiski mērķis nav nevis vienkārši samazināt uh, civilu iedzīvotāju vidū bojā gājušos uh, operācijās, ko veic starptautiskiem ierusturēšanas spēki, bet gan uh, nonākt pie nulles upuru skaita civiliedzīvotāju vidū. Lūk, uh, situācijas analīze praktiski sakrīt ar to uh, filozofiju, kāda ir arī NATO un sabiedroto spēkiem. Es domāju, ziņojums ir konstruktīvs. Tas cenšas pa punktiem analizēt galvenos jautājumus, kas attiec uz Afganistānas nākotni. Necenšos atjaun, necenšoties atjaunot Afganistānu visos aspektos. Mums nav jānorāda, kādai Afganistānai jāizskatās katrā atsevišķā aspektā. Tādā ziņā mēs veicam nepareizus, nepareizu darbu, jo Afgāņiem pašiem tas ir jāizlemj. Ir vajadzīgs, varbūt, norādīt četrus galvenos virzienus, uz tiem jākoncentrējas, jāpiešķir atbilstošie līdzekļi, un tad jāvirzās uz priekšu. Un tieši tādēļ uh, es centos tātad ziņojumā galvenokārt runāt par šiem pamatpunktiem. Noizara kungs to atzīmēja un eh, sociālistu grupa un proti tiesvars jautājums. Es to pilnībā pieņemu. Jūs nevarat veidot policijas dienestu, uh, ja jums paralēli nav attiecīgi tiesu vāras, kas nodrošina tiesiskumu attiecīgajā teritorijā. Un tad, protams, šādā situācijā es esmu gatavs paplašināt arī e, šo ziņojumu aptvērumu. Un tā varbūt ir galvenā atšķirība starp e, komisijas rīcības plānu Afganistānai un Pakistānai. Šis vairāk ir politisks ziņojums kas pieskaras politiskiem jautājumiem ar tādu zināmu brīvu pieeju, kas ir raksturīga parlamentam. Komisijas rīcības plāns savukārt neiedziļinās politiskajās detaļās, un, bet iedziļinās visādos citos sīkumos, un, nu, un tāpēc jau parlaments ir parlaments, ka mēs rīkojamies tā, kā mēs rīkojamies. Runājot par Kasolīdis kunga piezīmi par opija kultivēšanu kā galveno punktu, pie kā jāstrādā, meklēt risinājumus. Es esmu iesniedzis grozījumu, uh, liekot priekšā Afganistānas valdībai aizliegt Uh, ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus, uh, piemēram, tas tika izdarīts uh, Kolumbijā, kur tas tika aizliegts kokaīna ražošanā, piemēram, kokaīna plantācijās. Parlaments pieņem likumu, kas to aizliedz Kolumbijā. Uh, Un Kazalīts kungs sacīja, ka viņš arī ir pret eh, ķīmisku herbicīdu izmantošanu. Tas ir jādara manuāli vai mehāniski. Un es ceru, ka arī tautas partija balsos par, jo ķīmiskie herbicīdi Afganistānā ir izmantoti. Tas tika pārtraukts pirms kāda laika taču nav nekādas garantijas, ka tas nenotiks vēlreiz, un tas nozīmē atkārtot kļūdas, kuras jau ir pieļautas. Un ANO vienmēr ir kritizējis šādu pieeju, jo tas ir veids, kā stiprināt gal galā terorismu pozīcijas un e, neatrisināt problēmu. Tā kā uh, opija magoņu ražošanas mm, apturēšanas plāns ir tāds uh, īpašs plāns, kur tas ir paredzēts uh, veikt to piecos gados. Esmu runājis ar Krievijas pārstāvjiem, viņi ir uh, gatavi to atbalstīt, viņi saprot apotisko nozīmi. Un ir priekšlikums izveidot speciālu uh, orgānu, kas ar to nodarbotos. Uh, jo uh, pie valdības izveidotā narkotikas apkarošana dienas nespēja tik galā ar šo te problēmu. Tas ir jādara afgāņiem, uh, ko atbalsta tehniskie, tehnisko palīdzību starptautiskie eksperti. Un tas varbūt līdz šai dienai nav izdarīts, un tā ir varbūt lielākā kritika. Jo tāda īsta plāna, lai uh, vienkārši izskaustu opija magonas, uh, nu, diemžēl nav realizēsies. Un es skatos, ka visas politiskās grupas piekrīt manai veiktajai analīzei, un Afganistānā šis jautājums būs ļoti svarīgs tieši tad, kad tiks apstiprināts ziņojums. Tālāk runājot par tautas partijas attieksmi, tā bijusi ļoti konstruktīva, es pasakos eh, Kasolīdz kungam un arī citiem, kas ir kontaktējušies ar mani eh, šajā un arī citās politiskajās grupās, un mēs esam tiešām panākuši tādu diezgan lielu vienprātību. Jā, protams, ir grozījumi, kas eh, tā kā runā pretī tam, kas ir teikt ziņojumā, piemēram, par vēlēšanām, par uh, sieviešu tiesībām par starptautisko palīdzību. Es izteicu savu viedokli, bet eh, es esmu arī atklāts par citiem viedokļiem un balsosim, skatīsimies, kas iznāks. Tāler kungs. Tad, kad jūs uzsvērāt, ka mūsu vēstījumam būtu jābūt skaidram, saprotamam, ka tas ir tas veids, kā mēs izvēlamies rīkoties, ka mēs e, pievērsīsim lielu uzmanību tam, lai ieteikumi no šī ziņojuma tiktu arī īstenoti, jo ir ļoti svarīgi, lai darbs, ko mēs būsim paveikuši kādā noteiktā gadā, tik nopietni uztverts arī no padomas un komisijas puses. Londons un Kabuls konferenču darba rezultāti skaidri pateikuši, ka militārais risinājums varbūt nav uh, tas, kas atrisinās situāciju, bet mums ir jācenšas uh, virzīties tālāk. Jūsu grozījums numur divis 173, jūs sacījāt, nav pietiekami ņemts vērā. Viens no pēdējiem kompromisiem, ko Noizerkungs tomēr pieņēma, tur ir teikts, ka ir jābūt eh, pakāpeniskai militāro spēku atvilkšanai no Afganistānas, un uh, Vaigelkungs ir atzīmējis, ka vajadzētu divu gadu laikā atvilkt visus Eiropas uh, bruņotos spēkus no Afganistānas. Bet, nu, tas varbūt nav tāds pilnīgs vienprātīgs paraugs, bet tas ir eh, mēģinājums izlīdzsvarot eh, un panākt tādu, nu, daudz maz iespējamu vienprātību. Anna Gomeša, jums nepatīk Eiropas Savienības vadošā loma vienā no kompromisiem, bet šis kompromiss runā par Eupolu. Tas ir jātenmakī kundzes ziņojums un tas nav, um, grozījums, un tas nav par visu uh, Eiropas Savienības lomu kā tādu Afganistānas procesā. Tur ir runa tikai par policistu apmācību jo visā pārējā procesā Eiropas Savienība vispār nav nu, nekāda vadošā. Pretējā gadījumā mums nevajadzētu vispār enerģiju veidojušo stratēģiju. Tā kā es domāju, ka jums ir jāsaprot, ka mēs šeit uh, esam, te jātēmā, ka kundze šeit ir mēģinājis tādu pavisam šauri jomu uzsvērt. Pakistāna. Taisnība Pakistānā ir izšķiroša loma. Un, principā, tas, ko jūs sakat, saskan ar to, ko sacīja uh, Pakistānas uh, ārlietu ministrs, un būtībā tas, ko jūs sacījāt, tas sakrīt ar to, ko jūs sacījāt, jo viņiem ir gan 3000 gar, uh, km gara robeža ar Afganistānu, arī ar Irānu. Un šīm valstīm ir tiesības uz savu viedokli. Jā, ja daudz runā par Pakistāņu iejaukšanos, Irāņu iejaukšanos, bet tas ir pilnīgi nepamatoti, jo valsts, kas robežojas ar kādu valsti, kurā ir karš, viņai ir pilnīgas tiesības izteikt savu viedokli par to un rīkoties attiecīgi. Tālāk grozījumi par reģionālu risinājumu, kas iekļautu Krieviju, Pakistānu, Indiju un arī Ķīnu. Es domāju, ka tas arī ir svarīgi. Es te neizvērsos, jo jautājums ir pārāk sarežģīts varētu mums novest pavisam citā virzienā, un tas varētu būt tikai tāds, nu, kā aicinājums jaunām diskusijām, bet šeit vēl konkrētu iniciatīvu šajā virzienā nav. Adar Žorģu kungs. Mans mērķis ir panākt pēc iespējas lielāku vienprātību. Grozījumi ir godīgi, galvenie punkti ir saglabāti. Nu, un tas ir parlamentāro procedūru rezultāts. Varbūt tas šķiet tā grūti un, un, un sarežģīti, bet nu tā tas ir. Kara darbības izmaksas. Jums ir, iz, eh, jums ir eh, taisnība, bet kāpēc jūs esat pret eh, šo te rinkopu, ka piecas dienas kara darbības dotu tik un tik daudz, lai samazinātu nabadzību Afganistānā? Visas grupas piekrīt to svītrot. Nu jā, nu, beig beigās es arī piekrītu, jūs, jūs pārāk vienprātīgi esat šajā viedoklī. Uh, Man nav cits izējas, kā to pieņemt, taču varbūt jūs man varat paskaidrot, kāpēc jūs tik vienprātīgi esat pret šāda aprēķina demonstrāciju. Jā, ir rinkopas ziņojumā, kurā ir atsauc uz eh, milzīgajām Afga Afganistānas kāra izmaksām. Un varbūt, ka to var salīdzināt ar alternatīvām, ko jau desmit gados atpakaļ varēja īstenot un tad redzēt, cik daudz naudas varēja veltīt citam risinājumam. Bet tā kā bija vienprātība, man tas bija jāsvītro. Pat tad, ja es tam nepiekrītu. Tā nu, kungs. Paldies par to, ka novērtējat manas pūliņus. Tas nebija tiešām viegli visus šos te pretrunīgos viedokļus saskaņot. Varbūt jūs man varat paskaidrot, nu kādā citā brīdī, kāpēc jūs bijāt pret to, kā kompromisi, kur mēs patiešām centāmies panākt vislabāko rezultātu. Jūs nebijāt pie sarunu galda, tad, kad mēs strādājam pie šiem grozījumiem, un tas varbūt būtu bijis īstais brīdis, lai detalizētāk par to runātu. Paldies! Paldies, Arlākī kungs! Paldies visiem runātājiem! 9. novembrī ir paredzēts balsojums. Decembrī tas uh, tiks pārunāts plenāru sēdē. Tagad dažas minūtes būs pārtraukums un turpināsim ar paplašinātā pre prezidija sanāksmi. Tie kolēģi, kas nepiedalās paplašinātā prezidija sēdē, var doties prom. Paldies!